Grieķijas iestādes ir informējušas, ka ir izbeigta lieta pret uh, uh, Satīrijos Zarinapulus kungu, kuram bija atcelta imunitāte šīs lietas. Un tāpat es esmu saņēmis arī uh,